nebūs eh, iebildumu, tad eh, kandidāte tiks apstiprināti. Kā jūs zināt, eh, kandidatūru iesniegšanu Eiropas ombuda pustenim beidzās 30. septembrī. Esmu saņēmis vienu kandidatūru, dokumentu izvērtēšana lika secināt, ka Emīlija Orelija izpilda kritērijus. Tiklīdz eh, būs dokumenti sagatavoti visās valodās, eh, tad es tos iesniegšu tālāk. 2. decembrī notiks kandidātes formālā uzklausīšana, kurā var piedalīties visi deputāti. Ko, eh, ekon komiteja iesniedza divus parlamenta tekstus